uzlabos parlamentāro sadarbību, kā arī garantēs eh, demokrātiskas parlamenta kontrolas ieviešanu. Eh, Kolēģis, sirsnīgi jūs sveicu pie mums! To... Jā, tagad došu vārdu nākamajai runātāji. Tā ir uh, eh, Fanbrēmtas kundze uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji! Klausoties šīs dienas debatēs, man daži principi šķita uzkrītoši. Tātad skaļais jautājums, ko uzdeva gandrīz visas politiskās grupas, proti ekonomiskā pārvaldība. Jāņem vērā, ka šī it kā šķietamā vienprātība ir tikai šķietama, bet atšķirības slēpjas dziļāk par virspusi. Klausoties padomes, secinājumos eh, jūsu redzējums ir ļoti vienpusīgs un padome uzskata, ka ir jātaupa, jātaupa un vēlreiz jātaupa. Tā ir tāda ideoloģija, kas nelabvēlīgi ietekmēs konkurētspēju un jums šķiet, ja jūs pietiekami daudz taupīsiet, tad viss atrisināsies pats no sevis. Bet eh, kā jūs, tā mēs neinterpretējam ekonomisko pārvaldību. Mums ir nepieciešams kas vairāk, ne tikai mūsu grupa to saka. Nu, Palasiet, kas bija rakstīts Financial Times vakardien. Tā nav sociālistiska propagandas avīze, bet viņi teica, ja jūs tikai taupīsiet, jūs vēl vairāk iedragāsiet jau tā vārīgās ekonomikas un valstīm kļūs aizvien grūtāk atgūties un um, nomaksāt savus parādus. Jūs aizmirsāt minēt investīcijas. Ļoti izcils piemērs tam, kas ir jādara, ir eh, jāparūpējas par bezdarba līmeņu samazināšanu, un tad jūs veiksmīgāk varēsiet eh, atmaksāt parādus. Jums ir jāinvestē izglītībā, jums ir eh, jāinvestē cilvēku kapitālā, jāparūpējas, lai pilsoņi labāk varētu apvienot darba dzīvi un ģimenes dzīvi. Ir nepieciešama vīzija, ekonomiska vīzija, un ja tādu jūs izvēlaties, izveidosiet, tad jūs investēsiet līdzekļus, lai tā pārvērstos realitātē. Un tad pēc tam jūs skatīsieties, ko darīt ar stabilitātes un izaugsmas paktu un kā to vislabāk ievērot. Bet eh, padomē ir jāpadomā par to, ka tā tik skaisti runā par ekonomisko pārvaldību. Paldies! Tagad Rangela kungs, pusotru minūtu. Senhor Presidente. Priekšsēdētāji. Padomas priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka Eiropas daudz eh, partijas pozīcija ir ļoti skaidra. Šīs ļoti smagās krīzes atrisinājums ir atkarīgs tikai un vienīgi pārskatot ekonomisko pārvaldību un kopienas metodu. Par to šaubu nav. Tikai ar vairāk, eh, ar labāku ekonomisko pārvaldību, ar kopīgiem uh, vienotās valūtas instrumentiem Eirozonā mums izdosies izkļūt no šīs smagās krīzes. Bet tas nozīmē, ka katrai institūcijai, padomēji, komisijai un parlamentam ir jau jāizpilda savas saistības. Un tas nozīmē, ka Lielākā, lielākās Eiropas parlamentā pārstāvētās grupas ir gatavas sadarboties ar pārējām institūcijām, lai mēs izmantotu kopienas metodu, lai mēs ieviestu īstenu ekonomisko pārvaldību un lai mēs radītu visus nepie, nepieciešamos priekšnoteikums, lai vienotā valūta varētu mums palīdzēt cīnīties pret krīzi. Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka pretēji tam, ko saka sociālistu un Ferēras kundze, komisija parādīs, ka tā nav, tā nedarbojas atkarībā no tā, ko no tās pieprasa padome un parlaments, bet gan tā īsten, tā darbojas Eiropas pilsoņu interesēs. Un tagad mēs rēķināmies ar to, ka Van Rompēkungs īstenos nepieciešamos pasākums. Paldies! Un tagad vārds nākamajam runātājam. Janaku kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs atbalsta mehānismus, tas ir pozitīvs posms, bet mums trūks strateģiskās programmas, kam jāietver sevi ekonomikas savienība un ekonomikas pārvaldība. Eiropas Savienība tika radīta pateicoties tā laika stiprajām valdībām. Ekonomiskā krīze notika, kad valdības bija vājas, un tās neveica pasākumus, kas bija nepieciešami. Pasākumus, kas nepieciešami mūsu sabiedrībām, lai tās varētu turpināt darboties. Eiropa garantēja 60 gadus labklājības, un tagad mums jāturpina garantēt mūsu pilsoņiem šī labklājība. Ir skaidrs, ka nepieciešams turpināt attīstību, bet jautājums ir šāds. Par kādu attīstību mēs runājām? Un kāda būs Eiropa? Vai tā būs rūpniecības, MVU telpa, pakalpojumu telpa, bet mēs gribam, lai Eiropas būtu vairāk. Nevis būtu starpvaldību režīms, kas rada pašlaik šaubas un bažas. Uh, un aizdomas. Ir valstis, kas neievēroja stabilitātes eh, paktu, bet, eh, kā teica Reinfelda kungs, tikai viena valsts ir pilnībā ievērojusi šo paktu. Visas pārējās nav izpildījušas savas saistības. Un tā tad mums visiem kopā jāpalīdz valstīm, kas pašlaik ir krīzes centrā. Jo galu galā, kur tad ir lielu valstu spēks? Nu,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 Vispirms jau ir jāsaprot, ka runa ir par uzticības un atbildības krīzi. Uzticība ir eh, balstīta uz eh, līdzsvaru starp ieņēmumiem un izdevumiem. Vairāk nekā 20 gadus lielākā daļa Eiropas ir pieredusi eh, dzīvot un tērēt uz rītdienas un nākotnes rēķina, uz nākamās paudzes rēķina un šīs nākamās paudzes pārstāvu skaits um, dramatiski samazinās. Otrakārt, mēs esam interpretējuši stabilitātes un izaugsmas instruments ļoti liberālā veidā. Lielās valstis var piemērot to savai situācijai, bet e, citiem ir e, jāseko šiem noteikumiem. Tāpēc fiskālās disciplīnas principa īstenošana un e, līdzsvarota budžeta politikas atsākšana ir tas, kas noteiks, vai Eiropa spēs darboties stabilitātē. Otrakārt, mums ir jāuzlabo pārbaudas un līdzsvar mehānismi. Es varu tikai apstiprinoši raudzīties uz uh, padomas secinājumiem, proti, ka mums ir nepieciešama labāka kritērija parādu pārvaldībām un mums ir nepieciešama labāki iekšējie mehānismi, bet tas, kas mums tik tiešām ir nepieciešams Un te es atbalstu Ferhofštāt kungu teikto, mums ir nepieciešama reāla ekonomiskā pārvaldība un reāls automātiskās sankcijas, sankcijas, kas tik tiešām soda. Mēs uh, gaidām komisijas priešlikumu par nākotnes uh, mehānismiem, kā pārvarēt krīzi. Paldies! Paldies Kēlam kungam, un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Pirmā būs uh, Basesko kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms gribētu sveikt to, ka pieņemta jauna pasākuma pakotne, lai nostiprinātu budžeta disciplīnu un attīstītu ekonomikas pāraudzību. Šie pasākumi ir nepieciešami, redzot tās atšķirības, kas pastāv dažādās dalību valstīs attiecībā uz fiskālās un budžeta politikas ievērošanu. Līdz ar to ekonomiskā krīze radīja uztraukumu cošu uztveri dažādās valstīs, to starp Eiropā. Es domāju, ka būtiskākais progress ir, lai būtu jauna makroekonomiskās uzraudzības sistēma, kas ļautu konstant, konstatēt nelīdzsvarotību un riskus. Uh, run, darba grupas, ek, ekonomikas pārvaldības darba grupas e, ziņojums, ko vadīja Van Rompēja kungs, ir solis uz priekšu. Mēs radīsim jaunu satvaru krīžu pārvaldībai. Es gribētu minēt arī, cik svarīgi e, ir regula par valsta budžetu atbilstību salīdzinājumā ar nodokļu standartiem Eiropas Savienībā. Neviena dalība valsts nākotnē nevarēs, neievēro šos kritērijus. Paldies! Uh, Eh, nākamais, Tabaidī kungs. A soron következő magyar elnökség szá... Paldies, priekšsēdētāji. Ungārijas prezidentūra, kas ir nākamā prezidentūra, tai būs milzīgs uzdevums. Lisabonas līguma izmaiņas, ar kurām jātiek galā, tāpat mums ir jāievieš ekonomiskā pārvaldība. Tie tik tiešām ir milzīgi izaicinājumi. Jaunās dalībvalstis, kas ir ārpus eirozonas, raugās ne, uz to, kas notiek Eirozonas ietvaros. Protams, ka mums ir zinām pienākumi e, līguma ietvaros. Mums ir jāpietuvojas Eiro Savienībai, un tas nozīmē, ka mums ir arī zinām priekšnoteikumi. Mums ir jāatbalsta arī Eiropas ekonomiskā solidaritāte. Un tas, kas notiek īrijā, ir satraucoši. Mēs raugāmies arī uz Portugālē un Spānijā notiekošo. Eirozonai nevajadzētu sabrukt. Un padoma, kā parasti, rīkojusies novēlot, bet ir pieņēmusi pareizo lēmumu. Un es domāju, ka tas varētu būt, tā būt, varētu būt jauna sadaļa mūsu ekonomiskajā vēsturē. Protams, ka mums vēl priekšā ļoti daudz šķēršļu. Es esmu par to pārliecināts, bet es esmu arī pārliecināts, ka um, Ungārijas prezidentūra darīs visu iespējamo, lai vest uz priekšu šo cīņu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Figreido kundzei. Uz vienu minūtu. Jo a maior greve geral dos últimos 20 anos. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Portugālē šodien ir lielākais streiks kopš daudziem gadiem. Eh, Tas ir tāpat kā daudzās citās eh, Eiropas Savienības dalību valstīs, kā Grieķija un Francija, kur ir bijuši streiki. Kāda ir bijusi galveno atbildīgo atbildi padomē un komisijā? Viņi ignorē to visu, turpina antisociālo politiku un uzstāja. Uz to, ka jāturpina šī politika, kas rada tādas situācijas, kādā nonāks cilvēki. Eiro ievainojamība un politiskie rezultāti, kas ir tikuši iztenoti, kapitālu tirgu liberalizācija, finanšu spekulācijas bez robežām. Uh, Eh, prasības pēc nominālu konverģenci, valstoties uz stabilitātes paktu, eh, prasības, bet eh, tik, reālās atšķirības tikai pastiprinās. Bezdarbs, nabadzība sasniedz neciešamu līmeni un sociālai protesti vairojas. Kas notiek, ja jūs turpināt šo ceļu? Kāpēc jūs Eh, kāpēc nepieņemt politiku, kas ļautu radīt darba vietas un eh, piešķirt darbam tā vērtību? Paldies! Paškas kungs, lūdzu. Eh, priekšsēdētāji komisāra kungs. Eiropadams priekšsēdētāji kungs. Eiropadoma notika oktobra beigās, un visas valstis eh, centās ieviet zināmas izmaiņas ekonomiskajā politikā, lai nodrošinātu zinām izaugsmu pēc īrijas un Grieķijas. Citas valstis varētu saskarties ar līdzīgām uh, problēmām, un ir jābūt pilnīgi skaidram tam, ka dalībvalstu valdību vadītāji nevar tik viegli pieņemt lēmumus un nevar arī uh, nodot pilnvaras Eiropas Savienībai. Uh, Tāpēc mums ir jārunā par mūsu kopīgo vīziju, lai mēs pēc iespējas ātrāk izkļūtu no šīs krīzes. Mums nevajadzētu par zemi novērtēt valdību pārstāvju pilnvars. Un viņiem, protams, ir jādomā arī par Eiropas interesēm. Paldies, paldies, un tagad vārds Brauns kungam. Paldies, Eiropa padome atkārtoja uh, saukli, uh, ka ir jāizvairās no visa veida um, aizsardzības un protekcionisma. Eiropas Savienības uh, valstis ir kļuvušas par konkurences upuriem pašreizajā globalizētajā pasaulē, tā piemēram Ķīnas. Mums, mēs nevaram konkurēt, tāpēc, ka šīs valsts neievēro īpašuma tiesību noteikums, tāpat arī nodarbina pie nepieņemamiem apstākļiem un tā tālāk un tā joprojām. Eiropas Savienības valstīm, ko atsevišķi, ko es, protams, vēlētos labprātāk, vai kopīgi ir jāstrādā pie kopīgas konkurences politikas. Uh, algām nav jābūt ne par zemu, ne par augstu. Un uh, Ja mums izdosies noturēt Eiropas uh, vienoto valodu kop, pienācīgā līmenī, tad mums izdosies izkļūt arī no ekonomiskās krīzes. Paldies, un tagad vārds Odīkungam. Priekšstādātā kungs, Eiropa padomas priekšstādātā kungs, Eiropas komisijas priekšstādātā kungs gribētu runāt par valstu parādu problēmu visa kontinenta mērogā. Un es jautāju, vai nav īstais brīdis, ņemot vērā izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā, kopā ar mūsu kolēģiem valstu parlamentos un šeit Eiropas parlamentā, rīkot plašas debatas par uh, valstu parādiem. Es uh, gribu uh, piesaukt Lamasūra kungu. Tātad 27 valstis, 27 valstu pārvaldes, eh, kas eh, notiek bez koordinācijas, eh, enerģētikas tīkli, kas nevienmēr ir savienoti un tā tālāk. Un es piedāvāju vienu ideju, lai mēs nozīmētu neatkarīgu auditoru, kas Eiropas un valstu un vietējā līmenī veiktu auditu. Uh, un sarīkotu debates par valstu parādiem, un mēs varētu tad runāt par uh, kopīgu, eh, kopīgiem kontiem, nevis 27 atsevišķiem kontiem. Un es piedāvāju šādu labākas pārvaldības iespēju attiecībā uz eh, mūsu dalību valstīm. Paldies! Viņi, paņi poslankiņi, Flašīko. Paldies, tagad Flašikovas kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs, dārgie kolēģi. Eiropadome bija atkarīga arī no problēmu atrisināšanas, kas radās krīzes dēļ, bet nepietiek ar to, ka mēs raugāmies tikai uz budžetiem. Ir struktūrāla nevienlīdzība, un tas attiec ne tikai uz parādiem. Nepieciešams mehānisms, kas koncentrētos arī uz citiem aspektiem, lai garantētu panākumus. Vēl viens jautājums, kas tika skatīts, bija Pensiju reforma, vai tā ir jāņem vērā? Tiek runāts par sistēmiskiem kritērijiem, bet uzreiz pēc tam runā par atkāpēm. Mēs varētu rast arī citus piemērus, ne tikai pensiju reforma. Kas lems, kas mums ir prioritārs un kas nav? Es domāju, ka sistēmisks risinājums ir tāds, ka mēs nevaram vienlaikus eh, diskutēt par atkāpēm. Un tagad vārds Baftona kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir tikai dažas piezīmes. Atcaucoties uz Van Rompēja un eh, Barozo kunga izteikumiem, šķiet, ka viņi noliedz to faktu, ka Eirozona piedzīvo krīzi un mēs tagad atrodamies sabrukuma priekšvakarā. Un ir ļoti daudzi, kas to uh, atsakās ieraudzīt arī šajā zālē. Viņi neredz to, kāda situācija valda viņu valstī. Es domāju, mēs piedzīvojam smagāko krīzi un tas ir patiešām nopietni. Es lūgtu, lai Barozo kungs un Van Rompēj kungs, jūs nu pat tagad uzstāsieties, uh, kuru katru brīdi. Kāds ir jūsu alternatīvs? operatīvais plāns, jo tādam ir jābūt. Vai jūs atļausiet, lai tas viss vienkārši sabrūk? Šī ir nopietnākā krīze, ko mēs piedzīvojam. Visas dalību valstis um, tā ietekmē. Un lūdzu, lūdzu, pasakiet mums, ka jums ir arī kaut kāds alternatīvs plāns. Paldies! Tagad gal Pelčas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies padomei! Es ar gandarījumu secinu to, ka padoma arī pensiju reforma ir iekļāvusi savā darba kārtībā. Ir stabilitātes un izaugsmes pakts, un diemžēl tas visām valstīm nepiedāvā vienādas iespējas. Atkal uh, Ungārijā ir piedzīvota diskriminācija. Mēs par pensiju reformu esam runājuši ļoti daudz, un mēs arī minējām to saistībā ar Eiropas deficītu. Mēs nevēlamies, lai dažas dalību valstis uh, ciestu no diskriminācijas un lai no tā izvairītos, mums tas ir jāņem vērā arī piešķirot budžetu konkrētās pozīcijās. Uh, Šis jautājums beidzot ir jāatrisina. Es vēlējos pateikt, ka tas, ka jautājums ir iekļauts padomes eh, darba kārtībā decembrī, mūs patiešām iepriecina, bet lūdzu beidziet šo diskriminējušo pieeju. Un tad, kad tiek pieņemta likumdošana, arī ir jāizvairās no diskriminējušas attieksmes. Un eh, lūdzu pieņemiet likumdošanu pēc iespējas ātrāk, jo mums beidzot šis jautājums vienreiz ir jāatrisina visiem pieņemamā veidā. Paldies, Papadopolu kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Grieķija, Īrija, Portugāla, Spānija. Viss šīs valsts piedzīvo smagu ekonomisko krīzi. Mums beidzot ir eh, jāuzsāk kaut kāda pasākuma. E, cilvēki ir noskaņoti eiroskeptiski, viņi ir aizdomīgi, un tas, protams, krīzes risināšanas iespējas neuzlabo. Kas ir nepieciešams? Ir nepieciešams solidaritāte, labā grība, uzticība Eiropas mehānismiem, un, protams, tas viss jāpapildina ar uh, konkrētu rīcību gan dalībvalstu līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Mums ir uh, jāpiedāvā jauns darba vietas, jāpātrina jāveicina izaugsme un ir jāizveido darbojošās stratēģijas. Kā jau minēju, mums ir jāatbalsta ekonomiskā pārvaldība, ir eh, jāizveido caurskatāmas stratēģijas un ir jāpadomā arī par labāku krīžu pārvaldības mehānismu Eiropas Savienībā. Tas nāks par labu visiem, protams, arī pilsoņiem. Krīze skar mūs visus bez izņēmuma, ne tikai tās valsts, kur tā ir skārus vissmagākajā formā. Mums ir jākoordinē sava rīcība un kas visvairāk tagad ir nepieciešams. Tā ir kopienas solidaritāte. Paldies, tagad Madlēner kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eirozona atrodas uz sabrukums liekšņa un Barozo kungs uh, īstenībā to ir uh, ievadījis. Uh, jūs gadiem ilgi esat devuši miljārdus tādām valstīm kā Īrija un Grieķija. Grieķija, bet tās tik un tā nespēja konkurēt ar spēcīgām valstīm tādām kā Vācija un uh, arī Nīderlande. Jāņem vērā, ka viena trešdaļa no iedzīvotājiem Grieķijā ir uh, ierēģi, un tas arī, protams, situāciju neuzlaboja. Un ir arī ārkārtīgi daudz migrantu. Migrācijas jomā arī tika izšķērdēti miljoni, un tagad šie uh, imigranti ir iebraukuši Eiropā, uh, viņi sēž rokas klēpī salikuši, nestrādā, un tas arī situāciju neuzlaboja. Jāņem vērā, ka spēc spēcīgām e- ekonomikām tagad ir uh, jāsniedz atbalsts uh, vājākajām valstīm, bet uh, tas ir ļoti vājš risinājums, tikai tā kā tāds maz plākstarītis brūcēji. Mēs uh, turpinām ar miljardiem nodokļu maksātāju naudas spēcināt vājās ekonomikas. Tādēļ es vēlējos pavaicāt Barozo kungam. Vai Eh, at, es domāju, vai at, ieviešot atpakaļ nacionālo valūtu eh, īriju un Grieķiju, tomēr nevarētu ātrāk izkļūt no krīzes. Varbūt tā, tas ir pats, eh, ne, varbūt tas ir vienīgais un iespējamais risinājums. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad uzstāsies Kēlī kungs. Paldies, kā īrijas deputātam man Eh, bija liels gandarījums klausīties tajā, ka kolēģi ir norūpējušies par situāciju īrijā, jo gandrīz visi minēja šo jautājumu savās uzrunās. Uh, bet neskatoties uz to, es saprotu, ka īrijā cilvēki ir apņēmušies izlabot šo situāciju, izlabot pieļautās kļūmes, un mēs ceram uz eh, Eiropas kolēģi atbalstu. Protams, mēs eh, guvām arī konkrētu mācību, un Faraģs kungs nesen eh, apgalvoja, ka visā ir vainojama īrijas politiķu alkatība un stulbums, un viņi ir ietekmējuši šo situāciju. Protams, mums ir jāgūst pareizā mācība, bet tāpat tā ir jāparūpējas arī par pietiekumu pietiekam labu uzraudzības arhitektūras uzcelšanu, lai uh, būtu. Uh, Pietiekam skaidra vīzija, lai mēs varētu jau saulaicīgi prognozēt eh, šādu situāciju nākotnē. Paldies Kelī kungam, un tagad uzstāsies Balcītis kungs. Pirmās pirmininkē, gerbimi komisijas ir tarības vadovs. Paldies priekšstādātāja kungs. Eiropa padomas priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, šodien mēs sākam runāt par ļoti svarīgiem jautājumiem - ekonomikas pārvaldība nākotnē, un es domāju, ka drīz mēs debatēsim arī par nu, kopīgu nodokļu sistēmu jo mēs redzam, eh, kāda ietekme ir spēcīgākai Eiropai uz mūsu ekonomikām. Banku tests notika pirms sešiem mēnešiem, mēnešiem un rezultāti izrādījās tādi, kas liek vilties. Tas parādīja, ka mums nav ticamas informācijas un tādā veidā mēs nevaram iziet no problēmām. Eiropas Savienībai nākotnē ir jābūt aktīvākai attiecībā uz likumdošanas priekšlikumiem, jo mums būs vai būs vajadzīgas papildus pūles, vairāk sapratnes un sapratnes par finanšu kontroli un visiem pāriem jautājumiem. Paldies! Čņīgie pan Zver. Zver, kungs, lūdzu. Prosim. Paldies, priekšsēdētāji kungs, padoms priekšsēdētāji kungs, komisijas priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos tagad eh, izteikties šajās debatēs. Protams, eh, eh, visiem ir skaidrs, kas ir vainojams krīzē. Tā ir daļa no bankām, spekulācijas, eh, daudzi vēlējās gūt peļņu par katru cenu, ignorējot riskus, un bija arī valdības, kas izdeva pārāk daudz līdzekļu. Un, uh, mēs varētu uh, izšķirt eh, šeit divas kategorijas. Tā tad bija kolēģi, kas pieprasīja solidaritāti, un bija citi deputāti, kas mēģināja apelēt pie atbildības uzņemšanās, ņemot vērā to, ka mēs visi meklējam kaut kādu izēju no krīzes. Es domāju, ka mums vajadzētu saukt arī atbildību, eh, vajadzētu saukt pie atbildības tos, kas mūs gal galā noved šajā krīzē. Tie, kas visu laiku postulē tikai taupīšanu, eh, domā aplami. Tā nav vienīgā izēja no krīzes. Un priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! O, Mr. Petru Luhan. Petro Luhan kungs lūdzu. E, Paldies, priekšstādātāja kungs. Ziņojums par ekonomisko pārvaldību ir starta punkts, rīko, veidojot ticamu sistēmu mūsu darbībai. Ieteikumi, kas ir ziņojumā attiecībā uz spēcīgākām institūcijām, e, efektīvākai ekonomikas pārvaldībai, ieteikumi par Eh, valstu institūciju radīšanu, eh, kas būtu neatkarīgas, varētu vērtēt, plānot fiskālo politiku, ir nepieciešamais pamats, lai mums būtu caurskatāma sistēma visā Eiropas Savienībā. Es augstu vērtēju to apstākli, ka būs iespēja katrai dalību valstī skaidri izskaidrot, kāds ir analīzes pamats katram fiskālajam pasākumam, kas tiek piedāvāts valsts iekšienē. Mums ir nepieciešama pieeja, kas balstīta uz uzticēšanos, uz savstarpēju atzīšanu. Mums nepieciešami specifiski pasākumi, kas ļautu nonākt pie ticamas caurskatāmības caurskatāmas ekonomikas pārvaldības attiecībā uz visiem pasākumiem, kas tiks īstenoti katrā dalību valstī un pasākumi, kas var atstāt sekas uz visu Eiropas Savienību. Paldies! Vēl divi runātāji pirms es dodu vārdu Barozo kungam. Pirmais Ferērs kundze. Obrigada, senhor presidente, por me dar. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs, ka devāt man vārdu. Es to lūdzu, lai varētu runāt par pēc tam, kad runāja mans kolēģis, kas uh, man uzdeva skaidru jautājumu, es redzēju, ka viņš vicināja zilo kartīti. Es um, izmantošu iespēju Un es gribētu jautāt, eh, lai Vanžela kungs mums izskaidro, kā viņš, kāds ir viņa redzējums attiecībā uz atšķirībām krīzes eh, pārvaldībā, eh, ko, ko Merkelas kundze teica, un, un citi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums bija Eiropas priekšlikums. Tas tika iemests miskastē bez diskusijām, bez publiskām debatēm. Uh, ņemot, jo tas nesakritā Vācijas interesēm. Paldies! Evanžela kungs, jūs runāsiet? <coughs> Muito rapidamente. Um, es teicu, ka nav nekādu šaubu, uh, ka Eiropas process ir pastāvīgus sarunas process starp institūcijām, bet komisijas nostāja vienmēr ir bijusi tāda, ka komisija aizstāv kopienas metodes un padziļina eiro sistēmu. Ir deputāti, kas šeit īsteno valstu politiku Eiropas parlamentā, un to dara Ferreiras kundze arī, kā es konstatēju. Paldies! Paldies, un visbeidzot, Fejo kungam vārds. Priekšsādātāja kungs, Eiropas Savienība ir reforma priekšā, dziļu reforma priekšā. To vajag veikt, lai dotu atbildi krīzē, aizstāvēt vienoto valūtu, kurai ir jāfunkcionē, balstoties uz vienotiem noteikumiem, kas piemērojami visām valstīm. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis pirmo nostāju par ekonomikas pārvaldību, aizstāvot uh, eh, ciešāku sadarbību starp 27 valstīm izaugsmes jomā un stingri piemērojot uh, stabilitātes un izaugsmes panktu, paktu. Tiek aizstāvēta solidaritāte starp valstīm, un, starp citu, uh, parlaments bija pirmā institūcija, kas uzstāja, ka nepieciešams izveidot fondu, lai palīdzētu dažādām valstīm un mēs turpināsim sadarbību ar komisiju, un mēs strādāsim sadarbībā arī ar padomi. Ir šīs saiknes, ir ziņojumi, par ko tiek debatēts, un mums ir ļoti skaidra nostāja. Paldies, dārgie kolēģi! Eh, diskusiju noslēgumā, kā pirmajam došu vārdu Barozo kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti! I will answer two or concrete questions and also make a Es atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, kas izskanēja debatēs, un tad eh, veikšu tādu kopsavilkumu. Pirmām kārtām Šulca kungs uzdeva jautājumu, un tas bija patiešām nozīmīgs. Tas bija jautājums par īrijas stresa testu. Level, very... Eh, mēs eh, vienojāmies par šo mehānismu Eiropas Savienības līmenī, un tas patiešām bija tāds visai stingrs mehānisms. Bet mehānisma īstenošana ir jāveic dalību valstu uzraudzības iestādēm. Mēs veicām tikai koordinācijas darbu, to veic arī Eiropas centrālā banka, un eh, īstenībā Eiropas Savienības pārziņā tas neatrodas. Es vēlējos to pasvītrot, un Eiropas Savienība Līdz ar to nevar uzņemties atbildību šajā kontekstā. Protams, tas mainīsies nākamā gada janvārī. E, tiks izveidota jaunā finanšu regulējuma un uzraudzības arhitektūra saskaņā ar komisijas priekšlikumiem un vienošanos padomē un parlamentā. Ir trīs uh, uzraugi, uh, uh, bankas, apdrošinātāji un vērtspapīra jomā, un, protams, mēs arī izvērtējam ar visām šīm institūcijām saistītos riskus. Mums ir nepieciešami daudz spēcīgāki instrumenti un infrastruktūra, lai varētu regulējumu veikt daudz vienotākā, skaidrākā un stingrākā veidā. Es vēlējos uzsvērt, ka mēs vēlamies cīnīties ar krīzi, izveidojot šos atbilstošos instrumentus. Tālāk vēl kāds jautājums, runājot par delikātākiem eh, mehānismiem, proti uh, pastāvīgo krīžu mehānismu. Es nevēlēšu par to runāt, bet tik uzdots jautājums, un līdz ar to man uz to ir jāatbild. Uh, vienbalsīgi, vienbalsīgi valstu un valdību vadītāji lēma izveidot šādu uh, ilgstošu krīžu mehānismu, uh, bez privātā sektora iesaists. Es biju viens no tiem, kas brīdināja padomi par šāda mehānisma pieņemšanu bez uh, labas sagatavošanās un paziņošanas saulaicīgi. Bet jautājums tika uh, uzdots, lēmums tika pieņemts un tagad mums ir jārīkojas uh, pēc labākās sirdsapziņas un tādēļ uh, dažu valdību apvainojumu mums patiešām tālāk nepalīdz. Mēs eh, piedzīvojam ļoti grūtus laikus, un kas ir jādara? Tagad ir jāsāk rosīties, un nevajadzētu tik daudz runāt. Mēs eh, piedzīvojam grūtus laikus, finanšu tirgi atrodas varīgā situācijā, un jāņem eh, vērā, ka mēs bieži vien pārāk daudz pareģojam un neko nedaram. Mums nevajadzētu tagad veikt spekulācijas par to, kuras valstis tagad varētu būt nākamās apdraudētās. Mums ir jālūdz šīm valstīm ieviest visus pasākums, kas ir nepieciešami, lai panāktu finanšu un budžeta stabilitāti. Un tāpēc es nespekulēšu par B plāniem. Mēs un arī Van Rompē kungs darām savu darbu. Mēs diskutējam par šiem jautājumiem ar dalību valstīm. Un runājot par komisijas lomu, gribu ļoti skaidri pateikt, ka komisija, un to jūs visi zināt, uh, vienmēr ir eh, nākus klajā ar ambicioziem priekšlikumiem. Mēs esam par ambiciozu ekonomikas pārvaldību Eiropai, bet gal galā mums ir jābūt arī realistiskiem. Mēs nevaram kopā iet tālāk par to, kāda ir mūsu dalībvalstu kopējā vienošanās. Tas nepalīdz, ka ir eh, vienošanās, kas uh, tomēr ir eh, progresa salīdzinājumā īpaši iepriekšējo situāciju, un tagad mēs runāsim par ideāliem risinājumiem, ko mēs zinām, ka tie netiks īstenot. Komisija pilda savu pienākumu un darīs to tālāk arī turpmāk, prasot ambiciozus uh, ekonomikas pārvaldības mērķus, stabilitāti Eirozonā un ne tikai Eirozonā. Uh, Gribu šo lietu ļoti skaidri parādīt, paskaidrot. Daži no jums teica, ka problēmas ir eirozonā, bet problēmas ir ne tikai eirozonā. Eiro nav problēma. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka situācija būtu daudz smagāka, ja mums nebūtu eiro. Daudz no jums, uh, daudziem no jums ir tendence aizmirst. Uh, aizmirst, ka Tās valstis, kas nav Eirozonā, saskars ar tieši tām pašām problēmām, pat smagākām valsts parādu problēmām. Un valstis, kas pat nav Eiropas Savienībā un kas uh, nevēlas uh, iestāties Eiropas Savienībā, Īslanda bankrutēja un viņiem nav eiro. Tātad er, realitāte ir tāda, ka eiro nav problēmas cēlonis un uh, nedrīkst teikt, ka eiro ir problēmas izraisītājs. Kas mums tagad ir jādara? Mums ir jāatzīst, kādas ir uh, īpatnības Eirozonas uh, problēmās, un uh, mums ir jāapņemas strādāt kopā tiem, kas ir Eirozonā un tiem, kas nav Eirozonā. Uh, jo es domāju, ka mēs šeit esam sapratuši, ka ir kopīgas intereses, ir eh, jābūt kopējiem risinājumam šai krīzei, un to mēs komisijā darīsim atbildīgā veidā. Protams, mēs centīsimies panākt ambiciozu programmu, bet eh, arī sadarboties labā, lojālā veidā ar citām iestādēm, ar Eiropadomu, ar Padomu un Eiropas parlamentu. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums ir jādara. Tagad, kad tirgi ir ļoti uh, nemierīgi, mums vajadzētu paturēt vēsu prātu un uh, paturēt prātā, cik liela atbildība mums ir kopējā Eiropas mērķa labā. Paldies! Thank you, President Barroso! And last but not least. Paldies, Barozo kungs, un uh, tagad uh, Van Rompē kungs lūdzu noslēgumā. Monsieur President, chers collègues. Godētājs priekšsēdētāji, godētie kolēģi. Mēs teicām brīdi atpakaļ, ka ir atšķirības starp manu un arī komisijas priekšsēdētāju analīzi ir atšķirīga. Jūs redzat, ka tā pirmā reize Šolts kungs, kad manā karjerā tiek dziedāta dziesma, Mārtīts kungs, visiet labi. Man ir jāteic, ka es. Uh, Krīzi novērtē, mēs dzīvojam ļoti dramatiskā situācijā. Esmu ļoti piesardzīgs cilvēks Es uzskatu, ka mēs veicam pārāk daudz paziņojumus, kas rada um, ažiotāžu. Ne šeit, bet kopumā attiecībā uz Eiropas kontekstu. Un tagad ir jānomierinās. Šis nav brīdis, lai atkal un atkal atkārtotu, cik šī krīze ir uh, dziļa un smaga. Tagad ir pienācis laiks konkrēti rīkoties. Daži no jums arī runāja par to, ka ir jāgūst mācības. Ir franču teiciens, mūsu rīcība mums seko. Gudātie kolēģi, kad es stājos amatā, tika pieņa, t, pastāvēja tātad izaugsmas stabilitātes pakts, kuru mēs dažus gadus atpakaļ radījām elastīgāku, kurš netika piemērots. Kad es tajos amatā, es arī mantoju Lisabonas līgumu, kas paredz uh, konkrētas procedūras. Arī attiecībā uz sankcijām, arī attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, kad uh, esam, kad ir kad valsts arī pārkāpja uh, valsts deficīta robežu. Uh, Kad izstājas amatā, nebija mehānismu, lai atbildētu uz krīzi, un līdz ar to mums ir jāmeklē atbildes. Mums ir jāstiprina šis pakts, un pirmo reizi mēs arī iekļausim, paredzēsim makroekonomiskos uzraudzības sistēmu. Var jums apliecināt, ja mūsu rīcībā būtu šei, šis mehānisms pāris gadus atpakaļ, tad uh, problēmas, kas ir radušās dažās valstīs, nebūtu mēs būtu atklājuši šo eh, nekustamā īpašuma burbuļu problēmas, arī konkurētspējas problēmas. Šī ir inovācija, tas ir jauninājums. Mēs pilnībā gūstam šādā veidā mācību no krīzes par Lisabonas līgumu. Mēs to mainīsim, mums ir iecerē to darīt, lai noteiktu juridisko pamatu Attiecībā arī uz dažām konstitucionālajām tiesām nepieciešamais juridiskais pamats, lai atbildētu uz krīzes, ir vienīgais iemesls. Mēs, es ceru, neuzņemsimies risku atkal atvērt un uzsākt jaunas debatas par institūcijām. Manuprāt, esošajā kontekstā šāds debats mūs nekur nenovedīs. Tās mūs vēl vairāk attālinās no enerģijas, kura mums ir jākoncentrē cīnoties pret krīzi. Mums nebija šādu krīzes mehānisma. Kad mums nācās saskarties arī ar Grieķijas problēmu, mums nācās izgudrot šādu mehānismu. Tāda nebija. Kad mēs pieņēmām šo pasākumu par 750 miljārdiem Attiecībā uz krīzes mehānismu mums nācās interpretēt uh, Lisabonas līgumu ļoti radošā veidā, lai mēs varētu to īstenot un piemērot. Tagad mēs gūstam visas mācības no krīzes. Un es saku, mūsu rīcība mums seko, mums bija stabilitātes pakts, kurš bija vājš un netika piemērots, mums nebija nekā attiecībā uz makroekonomisko uzraudzību, mums nebija krīzes mehānismu kā tāda. Mūsu dalība valstis, vai tās ir uzņēmušās uh, nepieciešamo atbildību? Jā, daudzas tā darījušas, uzsākušas uh, reformu politiku, kas bieži vien ir pretrunā ar sabiedrības viedokli. Dalība valstis uzņem, uzņemas bieži vien ļoti arī drosmīgus pasākums, ne tikai valstīs, kur ir saspīlējumi, bet arī citās valstīs tiek uh, īstenot un uzņemt atbildība. Kolēģi, vajag konkrēti identificēt mūsu pretinieku, nevajag šeit kļūdīties. Ja šodien ir daži, kuri runā ne tikai par īriju, bet arī par Portugāli, ļaujiet man šeit citēt skaitli. Valsts deficīts bija 9,3 2009. gadā, 2010. gadā tas būs 7,3 un 11. gadā 4,6. Uh, Portugāles valsts pārāds uh, procentu likme ir 3,6%. Tas ir ļoti zems. Portugālē nav nekustamā īpašuma krīzes. Tur nav nekustamā īpašuma burbuļa. Portugāls finanšu nozare nav uh, pārāk uh, liela. Bankas ir labi kapitalizētas, līdz ar to mums ir jākonkretizē situācija, nekļūdīsimies šeit. Daži saka, ka ir šāda. Um, kādas saistības, tas nav balstīts uz racionāliem apsvērumiem. Mums ir jākonkretizē situācija un problēma. Tie, kur runāja par sadarbību starp institūcijām, var apliecināt jums, kā prezidentūras līmenī mēs darām visu, lai strādātu kopā. Arī Task Force darba grupa savā ziņojumā un tās darbība tika apstiprināta. Tā skaitā arī Eiropas komisijas atbildīgās personas, kā arī uh, citās nozerēs, kur tiek organizēts šīs krīzes mehānismas, mēs strādājam kopā roku rokā, un es ceru, ka mēs atkal varēsim vienoties arī par šādu sadarbību attiecībā uz 11. gadu budžetu, un man ir žēl, ka mēs nesam panākuši vienošanos. Runājot par sadarbību, ļaujiet izteikt vienu komentāru. Jūs visi esat Eiropas parlamenta deputāti, pārstāvat politiskās partijas Man ir jākonstatē dažkārt, ka ir ārkārtīgi liels atšķirības starp to, ko es dzirdu Eiropadomē, ko man saka nu, premjerministri, kuri arī pārstāv dažādas partijas, un to, ko es dzirdu arī šajā parlamentā tie paši deputāti, kas pastāv, pārstāvties tās pašas politiskās partijas. Nē, tas nav uh, pārmetums. Mums nav vienmēr jābūt vienprātība ar mūsu politisko partiju. Arī savas karjeras laikā bieži vien man nācās arī nonākt nu, konfrontācijā ar savu politisko partiju. Bet, kad mēs runājam par sadarbību starp institūcijām, uh, Es tiešām esmu ļoti prasīgs, un es daru visu, kas ir manos spēkos, lai veicinātu sadarbību. Tādējādi es teiktu, ka ir nepieciešams sadarboties visos politiskos līmeņos, lai mūsu nostāja būtu konsekventāka nekā tā varbūt ir šodien. Un var piekrist arī tiem, kuri saka, ka ir šī savilktās jostas politika un ka varbūt tas nebūs vienīgais risinājums, vienīgā atbilde. Jā, tas ir pareizi, bet, ja mums tas ir nepieciešams, ja mēs būtu daudz piesardzīgāk gan makroekonomiskā aspektā, gan arī budžeta aspektā, tad šodien mēs nebūtu tur, kur mēs esam. Taču ir ļoti pozitīva izaugsmas un nodarbinātības politika, un esmu ļoti, ļoti priecīgs arī neskatoties uz negatīviem elementiem par to, ka ekonomiskā izaugsme Eiropā ir atgriezusies pēc apmēram 11 mēnešu garas recesijas. Un to esmu arī teicis eh, citkārt šajā parlamentā arī 30. gadu krīze, kas arī sākās kā finanšu krīze, nekad netika atrisināta Pozitīva izaugsme ir novērojama tagad 11 mēnešus pēc recesijas. Šogad būs apmēram um, pusprocenta izaugsme, tad mērena. Citās valstīs nebūs šīs izaugsmes, citās valstīs būs 2% izaugsme vai pat 3 uh, un 3,5% izaugsme un vidējais rādītājs Eiropā - nodarbinātība pieaugs sākot ar 2011. gadu. Protams, kā bezdarba līmenis ir ļoti augsts, bet esmu ļoti priecīgs par to, ka salīdzinot ar situāciju pirms sešiem mēnešiem, mūsu prognozes par ekonomisko izaugsmi ir daudz optimistiskākas, izaugsmi ir daudz līdzsvarotāka. Šī nav tikai izaugsme, kas ir balstīta uz uh, atjaunināšanas programmu vai eksportu, nē, šo izaugsmi veicina arī iekšējais pieprasījums. Un pēdējais komentārs par to, ka par spīti visām mūsu problēmām dalība valstīs esmu pārliecināts, ka mēs atkal vēl.